monetārās politikas eh, nu, virzīšanas priekšu, tāpat arī nodrošināt ekonomikas atvesaļošanos un ECB lēmumu par kvantitatīvo īzingu un uh, iepirkšanas programmu. Mēs uh, apsveicam šos priekšlikumus. Mēs ceram, ka monetārās transmisijas mehānisms turpināsies kopā ar citiem monetāriem pasākumiem Eiropas Savienības un dalību valstu līmenī Un pat uh, lēnā ekonomiskā atveseļošanās, kas uh, bija vērojama 2014. gadā, ir ļoti nozīmīga uh, fiskālajiem pielāgošanās pasākumiem. Tāpēc mēs atbalstām visus šos dažādos ekonomikas pasākumus. Un mēs vēlamies arī īstenot vajadzīgās struktūra reformas un uh, iedzīvināt arī investīciju plānu, par kuru pavisam drīz balsosim. Mēs arī uzskatām, ka ir jāvirz uz priekšu kapitāla tirkus savienība, par kuru pavisam drīz eh, mūsu komiteja uh, diskutēs par rezolūciju un arī pēc tam par iniciatīvas ziņojumi. Tie bija mani uh, ievadvārdi, un tagad gribētu dot vārdu uh, vicepriekšādātājiem Konstancijo, un pēc tam ir paredzēta arī ir jautājumu un atbilžu sesija. Paldies, priekšādātāji! Man ir liels gods un arī prieks atgriezties šajā komitejā, kaut arī uh, tas notiek jau nākamajā sasaukumā, un es gribētu jums prezentēt ECB uh, gada ziņojumu. Šis mm, notikums vēlreiz parāda, cik svarīgs ir dialogs ar Eiropas parlamentu, lai nodrošinātu ECB aktivitāšu uh, atbildīgumu. ECB uzskata, ka caurdzamība ir ļoti nozīmīgs aspekts mūsu efektivitātē, un tieši tāpēc šogad esam eh, sākuši publicēt mūsu monetārās politikas sanāksmju pārskatus. Mēs vēlamies nodrošināt lielāku caurazumību, mēs vēlamies arī pastāstīt par ECB aktivitātēm, ko tā ir veikusi 2014. gadā, lai nodrošinātu savu mandātu un savu pienākumu veikšanu ļoti izaicināšos apstākļos. ECB uh, spēcīga rīcība bija vajadzīga, lai mēs varētu nodrošināt monetārās politikas tālāku virzību un uh, inflācijas vides um, uzlabošanu. Mēs uh, nodrošinājām arī citus sasniegumus 2014. gadā, proti mēs sākām gatavoties vienotam uzraudzības mehānismam. Tas ir īpašs režīms, ko paredz starpiestāžu vienošanās starp ECB un Eiropas parlamentu. Uh, Eh, šīs vienošanās ietveros mēs vēlamies paaugstināt mūsu atbildību pār šiem jaunajiem ECB pienākumiem. Šodien es gribētu pastāstīt par pasākumiem, ko ECB ir veikusi kopš pagājušā gada sākuma, lai pabeigtu savu mandātu. Es gribētu arī apspriesties par uh, kapitāla tirgu savienības projektu, kas varētu nodrošināt daudz spēcīgāku fiskālo integrāciju un varētu ļaut virzīt uz priekšu mūsu monetāro politiku. No monetārās politikas perspektīvas 2014. gada vide bija ļoti komplicēta un sarežģīta. Atvesaļošanās, kas eh, sākās 2013. gadā, eh, nevirzījās uz priekšu tik ātri, kā sākumā cerējām. Visu gadu mēs redzējām, ka IKP pieaug par 0,9% eirozonā uh, naudas izaugsme vēl ar vienu ir ierobežota, un uh, mēs redzam, ka uh, tā uh, palēnām samazinās. Striktie kredīta standarti, tāpat arī kredīta likmes, kas ir sarežģītas lielākajā daļā no eirozonas, tiek uzskatīti par galvenajām problēmām, kāpēc ekonomika neatvesaļojas eirozonā. Un netieši tas ir arī galvenais uh, iemesls, kāpēc uh, samazinās inflācija. Uh, Monetārās transmisijas mehānismā uh, valde pieņēma vairākus pasākumus no jūnija līdz oktobrim. Šīs divas pakotnes, viena tika pieņemta jūnijā un otra septembrī, iekļāva trīs galvenos elementus. Pirmkārt, divi samazinājumi ECB procentu likmēs, tādējādi sasniedzot zemāko to līmeni, un arī paziņojums par astoņiem, uh, astoņām refinansēšanas operācijām. Uh, Un tāpat eh, iepirkšanas programmas um, vērtspapīriem un obligācijām. Neskatoties uz šo pasākumu pozitīvo ietekmi, visā eirozonā inflācijas spiediens uh, nepalielinājās. Gluži pretēji, šī uh, sarūkošā tendence pat palielinājās gada beigās. Naftas cenu kritums otrajā 2014. gada mm, daļā uh, to ietekmēja, un uh, šīs uh, tendences kļuva arvien izteiktākas, tādējādi inflācija sasniedza vēsturiski viszemāko līmeni. Lai šis process nepadziļinātos, kas varētu radīt ārkārtīgi liels riskus cenu stabilitātei, Eirosistēma 2014. Uh, gada 2. janvārī nolēma palielināt savas iepirkšanas programmas un ietvert arī valsts sektoru vērtspapīrus. Šī iepirkšanas programma tiks veikta līdz 16. gada septembrim. Un, uh, ja kurā gadījumā tas tiks darīts līdz brīdim, kad valde atklās, ka ir tiek nodrošināta inflācijas uh, palielināšana, lai nodrošinātu, ka inflācijas likmes būtu zem 2% vai uh, ap 2%. Ņemot vērā, ka ir parādījušās zemākas procentu likmes un um, tas ir palīdzējis nodrošināt pozitīvu attīstību visā uh, finanšu starpniecības ķēdē. Tie, tas ir, tā ir radījusi redzamu uzlabošanos ECB monetārās politikas pārnesē uz reālu ekonomiku. Tas nozīmē, ka finansēšanas apstākļi mājasēmniecībām un firmām ir kļuvuši vienkāršāki, un to īpaši pierāda uh, uh, kritumi aizdevumu likmēs un arī uh, sašaurināšanās uh, visā eirozonā. Banku aizdevuma likmes ir ievērojami kritušās kopš 2014. gada vasaras par 40 vai mazsainiecību gadījumā pat 50 bāzes punktiem. Uh, Un uh, ārējā finan ārējās finansēšanas nominālās izmaksas Eirozonā nefinansēšanas korporācijām ir vēl vairāk samazinājušās, un pašlaik šis līmenis ir 4,1% februārī. Tas savukārt varētu veicināt un stiprināt kredītu un investīciju atjaunošanos. Banku kredīti nefinanšu firmām palielinājās pēdējos trīs mēnešos par ikgadējo 2% likmi, kas ko var salīdzināt ar negatīvo pagājušā gada likmi, tad, tad eh, šī negatīvā likme bija mīnus 2%. Kredīti nefinanšu firmām tā tad bija mīnus 3,2. Tas nozīmē, ka pēdējos trīs mēnešos mēs varam novērot uh, pozitīvu izaugsmi. jo īpaši attiecībā uz nefinanšu korporācijām rezultāti arī uzlabojās otrajā 2014. gada kvartālā. Izaugsme M1 sektorā arī ir vedošais indikators ekonomiskajā izaugsmē. Eiro zonas banku aizdevumu mm, pārskats norāda uz lielāku pieprasījumu pēc aizdevumiem no mājasemniecību un uzņēmumu puses, un tāpat arī uh, palielinās kredīta standarti visu gadu laikā. Mūsu politika darbojas, un ekonomiskā atvesļošanās ir pastāvīga. Ņemot vērā ar mūsu personāla prognozēm, uh, negatīvā plaisa tiks uh, likvidēta līdz 2017. gadam. Tas ļauj mums uzlabot mūsu uh, Eh, cerības attiecībā uz inflācijas krišanos, un eh, naftas cenu kritums norāda uz to, ka uh, inflācijas normalizēšanas process vēl ir ļoti agrīnā posmā. Taču monetārā politika nedarbojas izolēti, un uh, citas politikas iniciatīvas ir vienlīdz svarīgas. Šī iemesla dēļ vienotā uzraudzības mehānisma aktivitāšu sākums un visaptverošā izvērtējuma pabeigšana bija kritiski posmi, lai mēs varētu nodrošināt veselīgāku monetārās politikas pārneses procesu. Vispārēji runājot, SSM Banku Savienībā un kombinācijā ar vienotā uh, noregulējuma mehānismu rīcību un vienotā noregulējuma fondu ļaus nodrošināt uh, labāku saikni starp valstīm un bankām. Bez tam Eirozonā ir vajadzīga visaptroša stratēģija, lai radītu apstākļus uh, ilgspējīgai atveseļošanai, balstoties uz investīcijām, darba vietu radīšanu un produktiv produktivitātes izaugsmi. Fiskālajai politikai ir jāatbalsta ekonomiskā izaugsme, nodrošinot, nodrošinot parādu ilgspējīgumu. Vienlaicīgi vajadzētu nekavējoties veikt struktūra reformas, jo firmām un mājasēmniecībām ir jābūt ne tikai spējīgām, bet arī eh, tām ir jāvēlas investēt. Mēs eh, visu laiku atkārtojam šo aicinājumu, tāpēc, ka uh, Eh, fiskālās politikas un uzlabotas ekonomiskās struktūras kombinācijai ir daudz lielāks potenciāls eh, nodrošināt monetārās politikas efektivitāti, veicinot, lai ekonomiskie spēlētāji uh, izmantotu uzlabotos finansēšanas apstākļus. Monetārā politika var un tā nodrošinās uh, glūdu un pātrinātu pārēju uz ilgspējīgu izaugsmi, bet uh, tā nevar to paveikt viena pati. Uh, Šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi, lai tiktu piešķirti vajadzīgie finanšu resursi, un tie ir produktīvi jāizmanto. Šajā saistībā kapitāla tirgu savienības darba kārtība arī var dot ievērojumu ieguldījumu. Eh, kapitāla tirgu savienībā ir liels potenciāls, un komisija grasās sākt pie tā darbu pašreizējā uh, sasaukumā. No šīs perspektīvas šāds projekts varētu nodrošināt eh, ievērojumus labumu Eiropas Savienībai. Kapitāla tirgu savienība ir veids, kā nodrošināt labāku kapitāla tirgu integrāciju un šīs integrācijas eh, spēku. Integrēti kapitāla tirgi var stiprināt finanšu stabilitāti, var nodrošināt labāku risku sadalīšanu, tādējādi uzlabojot uh, Eh, šoka absorpciju visā Eiropas Savienībā. Vienlaicīgi labi finā funkcionējuši finanšu tirgi var veicināt arī ekonomisko politiku. Tieši tāpēc um, finanšu integrācija ir, mu, ir Eirosistēmas eh, misijas paziņojumā. Tāpat arī um, kapitāla tirgu savienība vēlas palielināt kapitāla tirgu daudzveidīgumu un lielumu. Uh, Eh, attīstot dažādus tirgu segmentus. Un dziļāki un daudzveidīgāki kapitāla tirgi nodrošina alternatīvas finansēšanas avotas. Piemēram, varētu attīstīt finansēšanas rīkus, lai ņemtu vērā mazu un vidēju uzņēmumu vajadzības, infrastruktūras projektu vajadzības vai arī ilgtermiņa finansēšanu. Bez tam ekonomikas atkarības samazināšana no banku finansēšanas varētu paplašināt eh, vajadzīgos instrumentus, lai varētu veikt monetāro politiku. Taču pastāv reāli draudi, ja nevarēs identificēt vajadzīgos apstākļus eh, kapitāla tirgus savienībai, lai tā varētu sasniegt savus mērķus. Es gribētu izteikties skaidri. Īsta kapitāla tirgus savienība nozīmē augsta līmeņa finanšu integrāciju, un šeit vajadzētu pabeigt vienoto tirgu šajā jomā īstā kapitāla tirgu savienībā visiem tirgus dalībniekiem ar tādām pašām galvenajām īpatnībām vajadzētu pakļauties vienotam noteikumu kopumam, vajadzētu mm, nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvu finanšu instrumentiem un pret viņiem vajadzētu nodrošināt eh, vienā, vienādu attieksmi. Tieši tāpēc vajadzētu pieņemt vienotu juridisko un regulējošo ietvaru, kas nodrošinātu vienādu spēles noteikumus un ļautu tirgiem tikt integrētiem un attīstīties. Tam ir uh, vairāki, uh, vairāku veidu ietekme. Pirmām kārtām kapitāla tirgu savienības mērķi ir ļoti ambiciozi. Cerot, ka kapitāla tirgu savienība dos uh, vajadzīgo labumu, neakceptējot uh, pilnīgu regulējuma harmonizāciju, uh, Eh, ir pilnīgi nepareizi. Ja mēs panāksim tikai pusi, tad ar to nepietiks. Īstenībā eh, puse no kapitāla tirgu savienības vēl ar vien nav kapitāla tirgu savienība. Tieši to mēs mācījāmies no krīzes, jo īpaši, ja ir runa par vienotā tirgus saspēli ar regulējošo regulējumu un uzraudzības ietveru bankām. Nav jāšaubās par to, ka tas, kas attiecas uz bankām, attiecas arī uz kapitāla tirgiem. Otrkārt, attīstot īstu vienotu noteikumu kopumu kapitāla tirgiem, mēs varētu arī risināt šķēršļus politikas jomās, kas iet daudz tālāk par kapitālu. Te ir runa par politiski jutīgām jomām, piemēram, par maksātnespēju, par korporatīvajiem likumiem, kā arī finanšu produktu aplikšanu nodokļiem. Eh, likumdošanas progress pašlaik nav iespējams Eiropas Savienības līmenī, un tas nozīmē, mums ir vajadzīga saskaņota un eh, apņēmīga rīcība dalībāstu līmenī. Treškārt, eh, vienotā, vienotie noteikumi būtu arī jāpapildina ar noteikumu īstenošanu, jo kapitāla tirgus savienības radītā Mm, sadarbība palielinās riskus, un tām savukārt vajadzēs labāku tirgu un institūciju uzraudzību. Eiropas parlaments kā viens no likumdevējiem spēlē šeit ļoti nozīmīgu lomu šajā procesā, un es e, ticu, ka tas būs viens no galvenajiem e, ieguldītājiem īstas kapitāla tirgu savienības radīšanā. Noslēgums. Kopš 2014. gada sākuma ir veikti dažādi pasākumi gan attiecībā uz monetāro politiku, gan Banku Savienību, un tas norāda, ka Eiropa var panākt rezultātus, ja ir vajadzīga apņēmīga rīcība, bet mums ir jāiet vēl tālāk. Uh, saprātīga fiskālā un struktūrālā politika nacionālā līmenī, kā arī tālāki soļi, lai stiprinātu uh, institucionālo sistēmu ekonomikas un monetārajā savienībā, ļaus Eirozonai kļūt daudz izturīgākai. Bez tam izšķiroša rīcība un reformas ir vajadzīgas, lai radītu īstu kapitāla tirgus savienību un lai um, ņemtu un lai izmantotu uh, spēcīgas finanšu integrācijas doto labumu. Šāda attīstība ļaus nodrošināt ilgspējīgu atvesaļošanos un spēcīgāku monetāro savienību, kas būs izturīga pret dažādiem šokiem un garantē stabilitāti un labklājību. Paldies Konstancijo kungam! vicepriekšsādātājam par šo ļoti noderīgo un interesanto stāstījumu. Es ļoti novērtēju jūsu stāstīto par kapitāla tirgus savienību, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un es personīgi piekrītu tam, ko jūs teicāt par to, ka ja mēs vēlamies, lai būtu kapitāla tirgus savienība un no tā saņemt reālu labumu, tad ir jāsaprot, ka mums ir nepieciešama pilnīgi regulējošā harmonizācija, tā ka tā ir tāda ļoti noderīga piezīme, Un tagad es atvainojos. Saka priekšsādātājs, notiek gatavošanās balsojumam, tāpēc man jāiet prom un es nodošu tagad vārdu priekšsādātāja vietniekam tālākai sēdes vadīšanai. Jā, liebe kolēģinnen un kolēģi, wir verfahren in dem. Godātie kolēģi, mēs eh, tātad turpinām šo uzklausīšanu. Mums ir piecas minūtes paredzēts jautājumam un atbildēji, un vispirms vārds uh, politisko grupu pārstāvjiem, pēc tam pie grupām nepiedarošiem deputātiem un pēc tam citiem deputātiem pēc dehontas sistēmas. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Konstancijo kungs, jūs eh, ļoti runājat par daudzām interesantām lietām, bet es gribētu uzdot eh, īsus jautājumus. Pirmkārt, pašreizējā ECB procentu likmu politika novad pie tā, ka tādu ilgtermiņu produktu piedāvātājiem ir radusies ļoti grūta situācija. Um, otrkārt, tā kā ECB pastāvīgi uzpērk valsts parādu, tad šis uh, tirgus it kā izsīkst un kā jūs esat paredzējuši mazināt šādas politikas negatīvo ietekmi. Un treškārt, tirgus tiek pārpludināts ar likviditāti un tagad tas ir novedis pie tā, ka Eiropas bankas uh, piedāvā negatīvus uh, procentu likmes ieguldītājiem, vai jūsuprāt tie ir pareizi soļi, vai arī mēs esam pārkāpuši saprātīgas uh, politikas robežu. Paldies! Liels paldies! Es uh, gribētu pirmkārt norādīt, ka visa Jebkurai politikai ir savas, tā teikt, negatīvās puses, kaut kas ir jāziedo, varbūt visi šie blakus efekti, blakus ietekmes nav pozitīvas, bet mums jebkurā gadījumā ir jāizdara konkrētas izvēles, un tieši šādā situācijā bijām pagājuši gadu, kad inflācija kļuva negatīva, un gribētu norādīt, ka gada otrajā pusē inflāciju ietekmēja naftas cenas, to izmaiņas un svārstības, bet decembrī arī, ja mēs ignorētu naftas eh, cenu ietekmu uz inflāciju, tad inflācija būtu 0,6%, kas ir principā ļoti tālu no mūsu tādas ikdienas realitātes un mūsu mērķa, tā ka mums bija jāveic pasākums, kas, protams, mēģinātu samazināt šo iztrūkstošo posmu eirozonā saistībā ar uh, paredzamo prognozēto inflāciju. Tātad mēs apzināmies, kādas ir potenciālās sekas šādai politikai dažādos aktīvu tirgos, bet, kā es teicu, mums ir jāizvēlās. Un mēs izstrādājam analīzi par notiekošo, uzraugam situāciju ļoti rūpīgi un gatavojamies nākt eh, klajā ar rekomendācijām tirgum, lai saglabātu šos riskus konkrētos eh, tirgos. Runājot par apdrošinātājiem, gribu norādīt, ka pēdējo trīs gadu laikā, trīs četru gadu laikā kapitāla atdeve apdrošināšanas uzņēmējiem Eiropā ir bijusi 9, par 9%, 9%, kas ir daudz augstāk nekā bankām, un pēdējos trīs gados uh, nopelnītais uz vienu akciju apdrošināšanas kompānijām ir bijis arī daudz augstāks nekā bankām. Tātad, kāpēc tā? Divi iemesli tam ir. Pirmkārt, apdrošināšanas organizācijas iegūst no kapitāla uh, iegūmiem, samazinoties uh, atdevēji, un otrām kārtām inflācija, ja tā ir zema, tad tas uh, skar arī diskonta likmes un saistību aprēķinus. Tā ka Jā, ir bāžas, ka galu galā, ja šie kapitāla ieguvumi pazudīs, samazināsies, tad eh, zemās procentu likmes radīs eh, tādu spiedienu, bet, eh, nu, pagaidām tas vēl nav realizējies. Tā ka šādu komentāru arī gribēju izteikt. Par kredītiem un pirktspējas ietekmi uz cenām tirgu, te mēs diezgan uzmanīgi rīkojamies iepirkumi maksimāli 33% apjomā katram izdevējam. Tas nozīmē, ka mēs pieļaujam tādas uh, maržas uh, spektru tirgumu, kur tālāk darboties un uh, ļaut cēnu brīvu noteikšanu tirgu, jo mēs neesam vienīgie, kas darbojas šajos tirgos. Un tas, ka dažas likums kļūst negatīvas, Mēs uh, netiecāmies uz šādu situāciju. Mēs gribējām panākt to, lai inflācija, lai šīs procentu likmes samazinātos tālāk, bet uh, ne tik daudz un lai neietu negatīvos ciparos. Tas ir tāds, nu, blakus negatīvs efekts. Tas savukārt rada jautājums par to, kā tirgi strādā pie savām ilgtermiņa prognozēm kas nozīmē, ka vidustermiņa likmes eh, procenti ir šā kritušies, bet eh, tas nenozīmē, ka mēs varam tālāk visu laiku tā turpināt, un tāpēc mēs ļoti cītīgi veicam šo uzraudzības darbu un ceram, ka tirgi paši veiks nepieciešamās korekcijas. Paldies! Dank, als next... Liels paldies! Nākamā runātāja Elīza Ferēra. Paldies! ka esat šodien mūsu komitejā. Es ļoti pozitīvi vērtēju ECB veikumu un es domāju, ka šī institūcija ļoti labi ir darbojusies krīzes apstākļos. Man arī būtu divi jautājumi jums šodien. Pirmām kārtām. Jautājums par jūsu jau iepriekš teikto par banku savienības lomu ka tā varētu dot tādu stabilizējošu ietekmi trijā, trijādā izteiksmē. Pirmkārt, runājot par SSN, mēs šobrīd izējām pārējais periodu, un tas ir tikai dabīgi, ka notiek korekcijas, bet tagad mēs redzam, ka šī ietekme perifērās valstīs attiecībā uz kapitāla pieprasījumu un citiem pieprasījumiem, kas arī palielinās, ka uh, kas rada pārliecīgu banku koncentrāciju, kas nebūtu nebijis šī procesa mērķis un principā rada sistēmas tādu vājināšanos un nonākot pie šī noregulējuma mehānisma. Tad eh, jāatcerās, jā, ka padomē vēl ir jāved sarunas par eh, šo kredītu līniju, sākot no nākošā gada janvāra, lai nodrošinātu stabilitāti banku sistēmā un eh, noregulējuma procesā. Uh, Un trešais jautājums, kas šķiet ir pazudis no darba kārtības, tas ir tas uh, kopīgā depozītu garantija, noguldījuma garantija. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs elements tirgu stabilizācijai. Tas bija sākotnējās vienošanās uh, elements, un, lai nodrošinātu šīs uh, darbības ticamību, to nedrīkst svītrot no darba kārtības ECB, ļoti aktīvi darbojās, un es domāju, ka jūs esat pārāk daudz klusējuši šai sakarībā. Un vēl viena lieta, kas saustās ar nelīdzsvaru kas makroekonomiskā izteiksme šobrīd pastāv Eiropā. Vidējie rādītāji vairs nu, nav loģiski, nevar runāt par kaut kādiem vidējiem rādītājiem. Eiropā ir stagnācija un milzīgs uh, bezdarbs, bet puse Eiropas it kā necieš no visiem šiem negatīviem parādībām. Vai ECB to apzinās un kāda ir bijusi ietekma uz Eirozonu, piemēram, Grieķijas problēmai, kā tas ir ECB skatījumā. Paldies! Well, Paldies, atbildēšu angļu valodā, jo šķiet, ka varbūt, ka vieglāk būs visiem saprast. Es saprotu, ka jūs runājat portugāļu valodā, un es arī gribētu runāt savā valodā, bet um, ļaujiet man tomēr izteikties angliski, jo man ir vieglāk angļu valodā runāt par tehniskiem jautājumiem. Atvainojos par to, bet jums ir taisnība par to, cik svarīga ir Banku Savienība. Un tik tiešām tas, ko jūs teicāt par eh, banku sektoru koncentrācijas risku, nu tas vēl nav realizējies. Mums vēl nav piemēri eh, pārobežu saplūšanas eh, gadījumiem un pārpirkšanas gadījumiem, bet pavisam godīgi runājot, tas noteikti notiks, notiks zinām konsolidācija Eiropā kopumā tā vispārīgi runājot, jo ir Eiropā uh, tādas daļas vietas, kur šāda situācija būtu attaisnojama. Īpaši tādā brīdī, kad mēs redzam tādu kā pārvirzi finanšu sistēmā no banku darbības uz eh, tirgus regulētu finansēšanu. Tas jau notiek. Uh, Tas, protams, rāda zināmas bažas un jaunas riskus, bet tas arī dod eh, labumu, tiek da, dažādot kredītu resursu avotu, tā tad eh, šī pārvirz notiek un tādā veidā iespējams notiks arī zināma konsolidācija. Tālāk par noregulēšanu un backstart. Jā, mēs kā novērotāji esam noregulēšanas mehānismu valdē un mēs eh, sekojam. Uh, tam, un ja situācija tik tiešām virzīsies uz to, ka šāda prasība būs nepieciešama, tad mēs uh, uzstāsim uz to, ka, ja par to bija vienošanās, tad uh, vajadzētu nodrošināt noregulējumu ietvaros šādu kredītu par uh, noguldījumu garantijas schēmām. Jā, vienmēr esam teikuši, ka tas ir trešais elements Banku Savienībā, un nav bijis varbūt tāda iespēja par to izteikties, jo mēs to iz, uzstājām, bet dalībvalstu izvēle bija to atlikt, tātad atlikt eh, šī Banku Savienības trešā elementa īstenošanu, un tāpēc šobrīd, nu, ir tāds faktu konstatējums, ka mums ir jāgaida vēl uz šī elementa ieviešana, bet tas nav aizmirsts uz visiem laikiem. Par vidējiem rādītājiem un nelīdzsvaru jums ir taisnība. Īpaši liela taisnība jums ir par eh, bezdarbu. Tur šīs atšķirības ir milzīgas, bet fragmentācija visos citos aspektos ir tomēr mazinājusies kopš OMT. Mainīgie lielumi un arī izaugsme jo tagad ir valstis perifērijā, kuras aug, varbūt attīstās eh, vairāk, labāk par vidējiem rādītājiem, kas nozīmē, ka, jā, tik tiešām šī fragmentācija koriģējas, situācija uzlabojas un es gribētu teikt, ka mūsu politika arī ir devusi ieguvu, ieguldījumu šīs fragmentācijas samazināšanā Eiropā. Paldies! Jā, um allen kolēģiem. Paldies! Paldies! Es lūgtu kolēģus iekļaujieties tiešām atvēlētajā laikā, lai visi varētu uzdot jautājumus. Tagad vārds EKR grupas pārstāvim. Paldies, priekšsādātāji, pald, uh, eh, viceprezidentkungs, kolēģi! Es uh, gribu um, turpināt Elīs Pereiz teikto un uzdot jautājumu par situāciju Grīzijā. Nav skaidrs, vai Grieķija spēs martā samaksāt uh, to, kas ir jāmaksā, tātad piltīt saistības, kā ECB uh, vērtē situāciju un vai var apsolīt, ka Grieķija nekļūs maksāt nespējīga un kā sekos finansējums no ECB. Bet ja jūs nevarat to apsolīt, tad es gribētu norādīt, ka ECB ir atkal atbildīga e, par banku uzraudzību un varbūt varētu tad nodalīt uh, Eh, Grieķu bankas un Grieķijas valsts parādzīmes, lai risks eh, banku sektoram būtu mazāks, ja eh, būtu Grieķijas maksāt nespēja. Tātad varētu būt par, runa par tēbils. Un pēdējais jautājums. Uh, vai tiek veikti sagatavošanās darbi gadījumam, ja Grieķija nevar palikt eirozonā, ja Grieķija, teiksim, būtu maksāt nespējīga, vai arī jūs uzskatāt, ka šāda uh, gatavošanās nav nepieciešama un jūs uzskatāt, uh, ka Grieķija nebūs maksāt nespējīga un paliks eirozonā. Un kas notiks tad, ja eh, iestātos Grieķijas maksāt nespēja? Paldies par jūsu jautājumiem. Tā ir ļoti būtiska problēma, ar ko saskarnamies mēs visi. Nu, pirmām kārtām ECB. Pati savu noteikumu kontekstā ir bijusi tāda jau uz priekšu skatoša attiecībā arī uz Grieķijas banku sektoru. Kā jūs zinat, šobrīd kopējais likviditātes apjoms, kas ir piešķirts, ko ir piešķirusi Eirosistēma Grieķijas bankām, ir 110 miljārdi eiro. Tas ir tuvu 70% no Grieķijas IKP. Tātad ir grūti teikt, vai varbūt nepareizi teikt, ka mēs neveicam Grieķijas banku finansēšanu, jo ECB un īpaši no SSM daļas eh, raugoties šobrīd mēs varam secināt, ka Grieķijas bankas ir eh, maksātspējīgas. Tātad tas ir pirmais eh, nosacījums likviditātes piešķiršanai. Tas nebija mans jautājums, saka runātājs, bet, nu, jā, turpina. Uh, ECB pārstāvs, mēs esam raudzījušies uz priekšu, bet varbūt nesu sapratis jūs netiešo jautājumu. Es nevaru solīt, ka mēs finansēsim Grieķiju, neskatoties uz kādu, kāda būs situācija, kādas būs summas, jo pastāv konkrēti noteikumi, un viens no noteikumiem saistīts ar, saistīts ar ķīlu, ar garantiju, kas nepieciešama bankām. Tad mēs varam runāt par uh, šīs situācijas, tā teikt, mīkstināšanu vai mazināšanu un vienotais uzraudzības mehānisms arī jau nosaka un ierosina, ka Grieķijas bankām nevajadzētu palielināt Uh, savu risku vai parādu, ko tās ir uzņēmušās attiecībā uz valsti, vai tas ir samazināts, nu par to vēl nav lemts, vienkārši ir lemts, ka nevajadzētu šo risku vairāk palielināt. Tātad šāds lēmums ir pieņemts un tādā veidā tiek pasargāta šī uh, pašreizējā situācija un bankas ir maksātspējīgas un kapitāla koeficientu un rādītāji šobrīd ir tādi būtiski un pozitīvi. Uh, par sliktāko iespējamo scenāriju. Nu, es te negribētu izteikt kaut kādus minējumus, jo esmu pārliecināts, un mēs esam pārliecināti ECB, ka nebūs nekāda Grieķijas izstāšanās vai kaut kādas darbības, kas Grieķiju tā teikt izliktu ārpus eirozonas eh, līgums, kā jūs zinat, neparedz to, ka valsti var juridiski formāli, tā teikt, izslēgt no eiro zonas. Jā, ja kaut kāda izvēle vai darbība būtu jāveic šajā virzienā, tad to varētu veikt tikai Grieķijas valdība, un mēs to nevaram darīt, un mēs nevaram izdarīt šādus pieņēmumus, ka tas varētu notikt. No mūsu puses tas nav, no nu, tā kā iespējams, mums nevajadzētu to pieņemt. Par iespējamu Grieķijas eh, valsts bankrotu un attiecībām ar kreditoriem, nu, no Nu, tas nenozīmē šāds scenārijs arī nenozīmē, ka Grieķija automātiski stātos no Eirozonas. Silvija Gulāra. Nākamā Aldis grupa, grupas vārdā uzdod jautājumu Silvija Gulāra. Paldies, viceprezident kungs, paldies, ka esat pie mums atnācis. Es neuzdošu jautājumu par Grieķiju, jo jūs jau tik un tā, manuprāt, nevarat uz tādiem jautājumiem atbildēt. Es uh, gribētu uzdot konstruktīvāku jautājumu proti. Uh, tātad um, procentu likmju samazināšanās, kā jū, jūs prāt ietekmē apdrošināšanas sistēmu un dzīvības apdrošināšanas sistēmu un vispārīgi runājot, vai nevajadzētu arī uh, runāt uh, par um, nodokļu sistēmas pārskatīšanu Eiropā, jo nacionālās sistēmas uh, dod uh, priekšroku obligāciju pirkšanai, nevis citām investīcijām. Atbilde. Paldies, runājot par apdrošināšanas nozares, uz šo jautājumu jau daļēji atbildēju. Uh, aprakstot situāciju, kāda tā ir tagad, un pēdējo 3-4 eh, gadu laikā tā nav bijusi tik sarežģīta kā banku gadījumā. Tas ir jāuzsver. Vēl viens aspekts pēc dažiem gadiem, ja situācija nemainīsies, ja būs zemas procentu likmes, tad tas radīs papildus spiedienu uz apdrošināšanas nozari, tīpaši uz dzīvības apdrošināšanu. Tas tā ir. Mēs prognozējam, ka patiesi 2017. gadā situācija būs ļoti atšķirīga. Un tas nozīmē, ja inflācija paaugstināsies līdz 2%, tad arī uh, Uh, procentu uh, likmes mainīsies, jo mēs uh, gribam izpildīt um, noteiktos inflācijas mērķus un vēl tātad šī zemo procentu likmju vide valda būtībā visā pasaulē, un paredzams, ka tā tas būs ilgāku laiku. Tas nozīmē, ka apdrošinātājiem un citām institūcijām eh, saistības pret klientiem ir jāsaskaņo ar šo vidi un uzraudzītājiem ir jāiejaucas eh, situācijas regulējumā, norādot, ka nevar eh, solīt 6% peļņu un tam līdzīgas lietas Un uh, tā tad ir jāietekmē gan uzraudzītāju, gan arī apdrošināšanas uh, uzņēmumu rīcību. Paldies! Mm, nākamā runātāja. Rīsa. Uh, goja grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Tā tad mums notiek pirmā diskusija par uh, ECB pārs, rīcības pārskatu 2014. gadā, un es gribētu zināt, kur ir atspoguļot situāciju par korekcijas programmas īstenošanu tīpaši Portugālē, jo tas notika 2014. gadā. Šajā ziņojumā, šajā pārskatā ECB korekcijas programmas ietvaros, kas tika pabeigta uh, 2014. gadā, tātad aizdeva 70 tūkst, miljārdus eiro, bet nav nekāds uh, programmas vērtējums. Kaut gan tāpat laikā ir sīk aprakstīts, kā jūs pārcēlāties uz jauno ēku, cik tas viss izmaksāja un tā tālāk, bet nav nekādas informācijas par trojkas īstenām programmām. Kaut gan e, trojkas darbības rezultātā Portugālē IKP samazinājās par 5%, pieauga bezdarba līmenis un e, deficīts sasniedz 4,6%, nevis 2,8%, kā tas bija paredzēts, un nekas jūsu ziņojumā nav teikts par šīs programmas izvērtējumu. Uh, kā trojkas programma ietekmēja Portugāli, bet ir detalizēts e, informācija sniegt par citām lietām. Nu, jums jāatzīst, ka šī programma ir cietusi neveiksmi, un taču ir jāizvērtē šī programma atbilde. Es gribu visiem atgādināt, ka no 78 miljārdiem, kas tika aizdot Portugālē, neviens miljārds nenāca no Eiropas centrālās bankas. Mēs nepiedalāmies valdību eh, finansēšanas pasākumos. Šo naudu Portugālē aizdeva Startautiskais valūtas fonds un dalību valsts, nevis mēs. Un mēs darbojamies šajā trojkā vai nu kā citādi šīs uh, trīs institūcijas sauc kopā ar komisiju. Tātad Eiropas komisija juridiski ir tā institūcija, kas ir atbildīga par šādu programmu īstenošanu un uzraudzību. Uh, Šā iemesla dēļ arī eh, mūsu bilancē nekādi skaitļi attiecībā uz šīm programmām nav atrodami, jo mēs vienkārši nekādu naudu neesam aizdevuši šo programmu ietvaros. Tāpat eh, eh, šogad un arī iepriekšējo gadus gada uh, pārskatos mēs nerunājam par mūsu sadarbību ar komisiju attiecībā uz korekcijas programmām, kas tiek īstenotas arī citās valstīs. Un šajā komitejā ir jau organizētas īpašas sēdes, lai izvērtētu institūciju lomu šo programmu ietvaros. Kad šādas eh, sanāksmes notika, mēs arī tajās piedalījāmies un skaidrojām, ko un kā mēs darījām, bet šāds pārskats nav īstais dokuments, kur eh, par šādām lietām runāt, un tieši tādēļ arī nekāda informācija. Uh, par jūs minētiem jautājumiem nav iekļauts šai ziņojuma. Eh, tālāk jūs komentārs par mūsu jauno ēku. Es eh, varu atbildēt, ka revizijas palātas uh, Ieteikumi ir tādi, ka visām Eiropas institūcijām ir pašām jāiegādājas savas ēkas, nevis tās jānomā, jo ilgtermiņā ir lētāk iegādāties ēkas nekā tās nomāt. Un tādēļ arī mēs šo projektu īstenojām. Tas nebija kaut kas, ko mēs tā vienkārši paši no iz, izlēmām kaut kā no zila gaisa. Eh, jautājums. Bet eh, jūsu gada pārskatā tiek izvērtēta jūsu atbildība, bet ja, ja šīs, eh, šīs korekcijas programmas netiek atspoguļotas šajā pārskatā, kur tad atbilde? Uh, Tātad šis uh, pārskats ir nedaudz pat īsāks nekā tas ir bijis iepriekš, un tajā nav iekļauti komentāri ne par Portugālu, ne par Kipru, ne citām valstīm, ne Grieķiju. Tad man nekas vairāk nav piebilstams. Tas nav īstais dokuments, kur iekļaut šāda veida analīzi. Pirms. Ja dodu vārdu Urtesons kundzē. Es aicinu kolēģus ievērot atvēlētās piecas minūtes, jo pēc tam, kad būs izteikušies eh, politisko grupu pārstāvji, eh, būs tikai eh, jautājumiem atbildēm trīs minūtes paredzēts, un pēc šīs diskusijas mums būs balsojums, un pēc tam mums būs kopīga sēde ar ar budžetu komiteju. Jautājums. Viens no scenārijiem, ar ko ECB ir saskārusies uh, pēdējo gadu laikā, ir iespējams kādas dalību valsts bankrots. Ja kāda valsts apturētu savus uh, parādu atmaksu, kā jūs rīkotos. Uh, ja, uh, uh, teiksim, banka nespētu pildīt savas saistības, vai jūs joprojām nodrošinātu likviditāti šīs valsts bankām, vai tām būtu pieejams joprojām kredītlīnijas? Otrs jautājums ir saistīts ar Grieķiju. Jūs pastāvīgi sasaistāt šo te Bils uh, uh, procentu likmju paaugstinājumu ar vienošanos ar uh, institūcijām. Vai tas tā ir vai nē? Dragi kungs, pagājuši nedēļ mums paziņoja, ka šīs lēmums ir jāpieņem eiro grupai, bet visās Eiropas valstu centrālajās bankās pagājuši nedēļa tika paziņots, ka šīs uh, procentu likmes nevar paaugstināt. Atbilde. Uh, atbildot uz pirmo jautājumu, es jau atbildot uz citu jautājumu norādīju, ka gadījumā, ja valsts cieš bankrotu, tad tas automātiski, mm, šī situācija automātiski neatiec uz bankām, ja bankas ir maksātspējīgas, nav bankrotējušas un ja tām ir uh, Uh, garantijas vai, vai ķīlas, tad uh, tām netiek pārtraukts finansējums automātiski. Bet uh, Protams, šādā gadījumā, ja ir bankrots, situācija var pasliktināties arī bankām, bet šobrīd nekas automātisks nav paredzēts. Un jau pastāvošajā Grieķijas programmā vairāk nekā 10 miljārdi ir paredzēti iespējamai Grieķijas banku rekapitalizācijai, bet tās, šāds lēmums ir jāpieņem ESM valdei. Ja tas būs nepieciešams, tātad šādi līdzekļi ir pieejami, bet ir nepieciešams īpašs lēmums. Runājot par T-bills, prezidents Dragi, jūs minētajā sanāksmē tiešām nolasīja 2012. gada trojkas paziņojumu par situāciju Grieķijā attiecībā uz programmā noteikto saistību izpildi konkrētajā brīdī, un to brīdi šis vērtējums bija pozitīvs, prognozes bija pozitīvas par to, ka uh, programmas prasības tiek pildītas, un saskaņā ar šo vērtējumu uz īsu brīdi Eiropas centrālā banka palielināja te bills uh, daudzumu, ko var pieņemt kā garantiju. Un tas atbild uz jūsu trešo jautājumu. Runājot par uh, otro Grieķijas programmu, bija paredzēti finansējuma avoti, un viens no tiem bija 15 miljārdi no valsts parādzījumju izdošanas un šīs valsts parādzīmes vai valsts obligācijas var pieņemt kā garantijas, un šis limits uh, ir bijis 3,5 miljārdi ilgstoši, un šis limits 2012. gadā tika paaugstināts, bet uz īstu brīdi 15 miljārdu apmērā, jo toreiz vērtējums bija pozitīvs, bet uh, nu, tas viss ir noteiktās robežās. Un turklāt 15 miljārdi šajā, kas bija paredzēts šajā programmā, ir izmantoti bet ne visu šo summu var izmantot kā garantiju, lai saņemtu aizdevumus. Paldies, kolēģi! Nu, dažkārt eh, mēs eh, varam strādāt daudz labāk, nekā mēs varētu gaidīt. Uh, balsojums par investīciju fondu tiek tagad pārlikts, tad tas notiks vienu pusstundu vēlāk. Tas nozīmē, ka mums ir iespēja runāt mazliet ilgāk. Tagad EFDD grupas vārdā Marko Dzano lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Man ir trīs jautājumi veica priekšādātājiem. Pirmkārt par caurredzamība ECB. Es gribētu šeit atsaukties uz punktu, kas tika minēts agrāk, proti, ka caurdzamība ir ļoti svarīga. Man ir šāds jautājums. Priekšsēdētājs Dragī uz šo jautājumu neatbildēja, tad, kad es viņam to uzdevu. Attiecībā uz caurdzamību vai nevajadzētu veikt pētījumus, kurus pēc tam vajadzētu publicēt, pētījumus par monetārās politikas ietekmi? Uh, Te ir runa par ECB monetāro politiku un tās intervenciju privātajā sektorā. ECB sniedz palīdzību privātā sektora bankām, un ceturkšņi dati noteikti būtu interesanti, jo īpaši par lielākajām bankām. Domāju, ka pilsoņi šeit varētu tikai un vienīgi novērtēt šādu caurdzmību. Vai jūs varētu arī pastāstīt par TRO ieteikumi pēc viena gada. Tagad eh, tiek pielikts tikai viens eh, T burtiņš priekšā, bet īsnībā bankām nav nekādu pienākumu izmantot savus līdzekļus, lai finansētu reālu ekonomiku un sniegtu aizdevumus eh, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tātad te ir runa par ilgtermiņa refinansēšanas darbībām. Par valstu obligācijām un iepriekšējām refinansēšanas darbībām, te ir runa par 200 miljoniem eiro, kas tiek piešķirti bankām, lai tās varētu veikt šādas darbības. Par kapitāla tirgu savienību. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka uh, finanšu ceļi, piemēram, kapitāla tirgi, var funkcionēt Eiropā? Paskatīsimies uz Amerikas piemēru. Mēs varam teikt, ka tas ir pozitīvi, bet uh, Rūpniecība ASV ļoti atšķiras no Eiropas Savienības. Uzskatu, ka mēs saskarsimies ar pārāk lielu uh, finansēšanu, jo galu galā MBU ir ekonomikas mugurkauls Eiropā. Ir ļoti grūti saprast, vai tie, kas darbojas kapitāla tirgū, varēs labi funkcionēt. Šeit notiek tikai tādas aritmētiskas eh, dabas uh, operācijas. Mēs arī nezinām, kā mēs varētu finansēt nelielus eh, MVU projektus. Daudzi no šiem uzņēmumiem algo tikai ap desmit darbiniekiem, un būs ārkārtīgi grūti izvērtēt uh, to, ko var paveikt šie ļoti daudzie dalībnieki. Okay. Very good. Okay, I will try. Um... Vārds atbildēja. Par pirmo punktu. Jā, ietekmes analīze tiek veikta. Tā ir atrodama dažādos darba dokumentos un tekstos. Varu jums sniegt materiālus par ietekmi uz banku sistēmu un finansēšanas sistēmu kopumā. Es gribētu arī teikt, ka mūsu politika ir ļāvusi ļoti samazināt uh, banku finansēšanas izmaksas. Tas ir eh, ievērojami kritušās. Kopš pagājušā gada beigām banku aizdevumu likmes ekonomikai, tātad te ir runa gan par mājsaimniecībām, gan nefinanšu uzņēmumiem, ir eh, samazinājušās. Tātad ļoti ilgu laiku tas tā nebija, bet pašlaik šīs izmaksas un likmes samazinās. Mūsu politika nav uh, paredzēta tikai inflācijai vai cenu stabilitātei. Mēs izmantojam banku nozari, lai šo politiku varētu virzīt uz priekšu, bet tā nav mūsu, tas nav mūsu galvenais mērķis. Mūsu galvenais mērķis ir cenu stabilitāte. Par LTRO, jeb ilgtermiņa refinansēšanas darbībām, uh, kas tika ieviesti 11. un 12. gadā, bija likviditātes nosacījumi brīdī, kad tirgi bija vairāk vai mazāk iesaldēti attiecībā uz banku finansēšanu. Šeit netika pielāgoti nekādi citi nosacījumi. Pēc kāda laika šī situācija mainījās, bankas sāka atmaksāt aizdevumus. Un tagad TLTRO tiek pakļauti uh, E, dažādiem nosacījumiem. Galvenokārt šeit ir runa par bankām, kas izsniedz kredītus. Šeit ir paredzēts termiņš četri gadi, bet e, ir jāizsniedz kredīti, un ja šīs bankas neizpilda nosacījums, tad pēc diviem gadiem bankām ir jāatmaksā nauda. Bankas nevar šo naudu saglabāt visus četrus gadus. Tātad, zināmā mērā, e, te ir tātad nosacītība. Uh, atkarībā no tā, kā bankas izdod kredītus. Ceturkšņa piešķīrumi savukārt tač, ir atkarīgi no tā, kā bankas ir rīkojušās iepriekšējā periodā kreditēšanas jomā. Tātad ir ieviesti nosacījumi. Tagad par kapitāla tirgiem. Un salīdzināms ar ASV, abas sistēmas var efektīvi darboties. Ja mēs paskatāmies uz notikumu attīstību ASV vai Vācijā, tad var teikt, ka tās abas ir veiksmīgas ekonomikas, bet uh, finansēšanas sistēmas ir pilnīgi atšķirīgas. Šī ideja, ka pašlaik kapitāla tirgiem palielināsies loma, nav mūsu mērķis. Jā, man ir jābeidz runāt. Bet mēs vēl esam ļoti tālu no tā. Divas trešdaļas no finansēšanas Eiropā noteikts ar bankām. Tas nozīmē, ka esam tālu prom no ASV situācijas, kur tikai 20% finansēts ar bankām. Godāmie kolēģi, kaut arī mums tagad ir vairāk laika, ja jautājums ilgst divi ar pus minūtes, tad mēs nekad uh, neiekļausimies laikā. Liels paldies, ka daudz kolēģi ir uh, mums ļāvuši ietaupīt laiku. Bet tātad bez, ja liekas kavēšanās, dod vārdu nākamajiem runātājiem. Oui, bonjour, monsieur le vice-président. Jā, labdien, vicepriekšādātā kungs. Pagājušā gada martā Dragi kungs norādīja, ka. Je le souhaite pour le bilan de la BCE, mais je lui rappelle. Tātad runājot par uh, ECB bija bilanci, tātad banka, kur bija bankrotējusi, arī bija ar 3A reitingu. Tātad man ir grūti interpretēt jūsu ziņojumu, bet es domāju, ka mums vajadzētu vairāk padomāt par ēnu bankām un uh, ar tām saistītajām problēmām jo tagad šīs akcijas un obligācijas kļūst par paralēlu valūtu eiro zonā, un to apliecina arī Amsterdamas universitātes pētījums, ko veic Piketi un arī SVF. Tātad šīs obligācijas uh, uh, rāda izaicinājumu centrālajām bankām un apdraud arī demokrātiju dalību valstīs un banku maksātspēju. Un tieši šā iemesla dēļ Trojka izveidoja Banku Savienību un vienoto noregulējuma mehānismu, un es uzskatu, ka šeit ir pretrunas jūsu šobrīd uh, publiskotajā ziņojumā. Tā tad uh, tiek uh, pie, prasīts um, sniegt uh, obligācijas kā garantiju, bet tas tikai veicina šo ēnu banku izvēršanos. Vēl viens jautājums. Uh, obligāciju iepirkšana, nevis vienkārši uzņemšana glabāšanā, tātad šīs obligācijas parādīsies tagad jūsu bilancē un pēc jūsu domām, kāds būs jūsu bilēns apjoms līdz 2016. gada beigām. Paldies! Of... Lielas paldies par jūsu jautājumiem. Vispirms par finanšu tirgu lomu ekonomikas finansēšanā. Kā jau es minēju, Eiropā mēs vēl ar vienu atrodamies tādā ekonomikā, kas eh, centrālā vietā liek bankas. Bankas nodrošina divas trešdaļas no ekonomikas finansēšanas un pārējo tikai finansē finanšu tirgiem. Eh, tā ir absolūta atšķirība no SV, kur uh, Eh, bankas eh, finansē tikai 20% no ekonomikas vajadzībām. Un eh, kapitāla tirgu loma ir dabiska. Šādu vecupīru eksistence neapdraud reālās valūtas eksistenci. Tātad te ir runa tikai par vērtspapīriem, kas ir mm, tirgus varādu instrumenti eiro. Šeit nav runa par paralēlu valūtu. Uh, Tā kā šie vērtspapīri saistās ar risku, gan ar kredītu risku, gan ar termiņu risku, eh, tas nozīmē, ka šie vērtspapīri nav nauda, jo tie nevar baudīt tādu pašu likviditātes apmēru kā nauda. Tātad tos nevajadzētu sajaukt ar naudu. Attiecībā uz institūciju un finanšu tirgu lomu šī situācija mainās un eh, tā ir daļa no finanšu sektora, kas nav bankas. Tātad tā ir attīstība. Mēs un arī SVF un citas institūcijas ir eh, norādījuši, ka šo jauno eh, finanšu sistēmas segmentu uh, evolūcijai ir vajadzīgs eh, monitorings, tāpēc, ka parādās jauni riski, vai arī potenciāli varētu parādīties jauni riski, tāpēc mēs tam ļoti cieši sekojam līdzi. Tā, protams, ir problēma. Kādi ir šie riski? Riski galvenokārt saistās ar likviditāti un uh, termiņu transformācijām. Institūcijas, kas darbojas ar uh, kapitāla tirgu finansēšanu, uh, parasti nevar darboties ar eh, tādām pašām um, iespējām svārstībām kā bankas. Un tāpēc, ka uh, tiek uh, izmantots kapitāls, nevis depozīti kā bankās. Un tāpēc šie riski vairāk saistās ar likviditātes un termiņu transformācijām. Tāpēc uzskatu, ka ir vajadzīgs zināms pasākumu kopums, lai varētu vērsties pret šiem riskiem. Uh, Esmu vairākās runās par to izteicies, bet eh, tam nav nekādas saistības ar paralēlajām valūtām, kas apdraud sistēmu. Pēdējais jautājums pavisam īsi. Um, bilances palielināšanās. To uh, jau varēja izskaidrot. Mēs sagaidījām, ka 60 miljārdi no vērtspapīriem, ko mēs iepirksim, ļaus saglabāt ECB bilanci tādā pašā apmērā kā 2012. gada pavasarī, bet ne vairāk. Tagad daudzpartijas grupas vārdā runātāja. Vicepriekšādātā kungs, liels paldies, man ir liels prieks jūs redzēt. Es atceros, kad mēs veidojām pamatus vienotās uzraudzības mehānismam. Liels prieks jūs atkal redzēt. Gribedē, gribēju izdot jautājumu par kapitāla tirgu savienību. Nebiju dzirdējis tik kritisku uh, skatu par kapitāla tirgu savienību. Jūs izsakāties ļoti kritiski. Jūs eh, teicāt, ka pilna harmonizācija ir vajadzīga, lai šī savienība būtu veiksmīga, bet uh, vajadzētu panākt, lai uh, E, šī savienība nebūtu kaut kas tāds, kas visu maina ļoti drastiski. Dažas no izmaiņām nāks no regulējuma, bet citas nodrošinās pats tirgus. Gribētu zināt, vai ir paredzēti kādi pamatlīdzekļi, vai šeit ir runa tikai par ilgtermiņa investīcijām. ECB izmanto arī nestandarta politikas pasākumus, vai tas nozīmē, ka e, tagad nestandarta pasākumi kļūst par standarta pasākumiem, un tas, ko jūs veicat tagad, ir uzskatāms par kaut ko normālu? Paldies par e, jūsu jautājumiem un par e, jūsu atgādinājumu par mūsu iepriekšējo darbu. Par kapitāla tirku savienību es centos uzsvērt to, ka mēs nedrīkstam aizmirst, aizmirst par to, cik šis projekts ir ambiciozs. Esmu pilnībā pārliecināts, ka šādu projektu nevar ieviest īsā laika periodā. Ir arī vairāki elementi, kas iet vienkāršošanas virzienā, un tieši ar šiem vienkāršajiem elementiem vajadzētu sākt. Piemēram, uh, mēs uzstājām Anglijas bankā nodrošināt un veicināt vienkāršotu sekuritizācijas procesu. Šādā veidā mēs varam daudz veidot finansējumu, un tā ir daļa no kapitāla tirku savienības. Tas ir elements, kas ir iekļauts arī paziņojuma dokumentā un arī komisijas zaļajā grāmatā. Tātad viens elements. Un es arī centos, un es domāju, ka ECB un eiro sistēma arī um, darīs tāpat, proti mēs nedrīkstam aizmirst par galīgajiem mērķiem, kas ir paredzēti kapitāla tirgus savienībā, un šeit ir paredzēta ļoti liela dažādu jomu harmonizācija. Bez šādas harmonizācijas mēs nevarēsim runāt par savienību īstajā šī vārda nozīmē. Mēs nevaram te samierināties ar to, ko var panākt ļoti īsā laika periodā. To darot, mēs nedrīkstam aizmirst par lielākajiem un ambiciozākajiem kapitāla tirgus savienības mērķiem. Otrs jautājums. Nestandarta pasākumi nekļūst par normu. Centrālās bankās ir izmantojušas šādus pasākumus, bet tas nenozīmē, ka tās vēlas to turpināt darīt. Mēs atrodamies pašlaik ļoti sarežģītā ilgstošas inflācijas periodā, un mēs saprotam šādas situācijas riskus. Tas uh, nerodas no cenu stabilitātes, te ir runa par uh, rādītājiem, kas līdzinās nulē, un daudz iemeslu dēļ ekonomikai tas nav labi. Mēs mēģinām šo situāciju labot. Tad, kad tas notiks, šī instrumenta vairs netiks izmantoti. Mēs un arī pārējās centrālās bankas vēlamies atgriezties pie monetārās politikas ar Uh, īstermiņa procentu likmēm, kas ir veids, kā vadīt ekonomiku. Tas nozīmē, ka tā tad nesam šeit nonākuši pie jaunas normas. Paldies! Nākamais sociāldemokrātu vārdā Alvaris Kungs. Buenas tardes, bienvenido, viceprezidente, gracias. Labdien! Gribu sveikt jūs mūsu vidū, vicepriekšādātāja kungs. Es gribētu jums uzdot jautājumu par kapitāla tirgu savienību. Gribētu zināt, kā tas tā saistīsies ar ECB darbu. Eiropas centrālā banka ir atbildīga par banku iestādēm un arī par banku savienības programmu. Ir ļoti svarīgi uzlabot banku savienības efektivitāti, bet ja finansēšanas apjoma palielināsies un šī finansēšana ies cauri nebanku institūcijām, tad mēs e, saskarsimies ar lielām problēmām, tādām, ko pieredzējām jau iepriekšējā krīzē, proti bankas netika pietiekami labi uzraudzītas. Lūk jautājums, kā jūs nodrošināsiet uzraudzību kapitāla tirgu savienībā, vai savienība tiks pakļauta tādiem pašiem regulējumiem un uzraudzībai? Jūs izteicāties arī par kapitāla tirgu savienību, kā vei, kādā veidā tiks uzlabota monetārā politika, bet īsnībā monetārā politika tagad tiek aizmirsta, tās vietā tagad ir bankas. Es gribētu, lai jūs izskaidrojat savu viedokli, kā monetārā politika tiks labāk vadīta ar kapitāla tirgu savienības palīdzību. Paldies par jūsu jautājumiem. Savās sākotnējās piezīmēs es skaidri norādīju, ka kapitāla tirgu savienībai ir ļoti daudz priekšrocību, taču vienlaicīgi Palielinoties saiknēm starp dažādām finanšu institūcijām un arī padziļinoties šīm saiknēm, var arī palielināties mm, aplipināšanas riski, ja kāds elements noiet nu greizi kādā sistēmas daļā. Tieši tāpēc eh, kapitāla tirgu savienība un arī banku savienība norāda uz to, ka ir jāpalielina uzraudzība, ir jānodrošina vienādi spēles noteikumi. Uh, lai varētu izvairīties no riskiem. Tas nozīmē, ka finanšu tirgi un kapitāla tirgi institūcijas, kas ir atbildīgas par vērsapīra tirgus uzraudzību, palielinās savu lomu. Noslēgumā ja mēs vēlamies, lai viss šis e, process tiktu īstenots, domāju, ka daži no uzraudzības elementiem būs e, jānodod Eiropas līmenim, tieši tāpat kā tas notika Banku Savienībā. Tas nenotiks uzreiz, bet ilgtermiņā. Un tas tiks darīts, lai nodrošinātu pienācīgu uzraudzību un lai izvairītos no šiem aplepināšanas riskiem. Uh, un tāpat arī, lai nodrošinātu vienota regulējuma īstenošanu un vienādus spēles noteikumus. Lūk, tas ir mans viedoklis. Par monetāro politiku pavisam īsi. Tā nodrošina atvieglojumus šādā veidā. Parasti, tā kā bankas ir mūsu partneri attiecībā uz likviditātes nodrošināšanu vai procentu politikas eh, tiešo ietekmi, mēs šeit vienlaicīgi saskatām arī eh, termiņu eh, problēmas. Tieši tāpēc arī kapitāla tirgam ir uzdevumi nodrošināt šīs īstermiņa procentu likmes. Monetārā politika ietekmē uh, īstermiņa likmes, un pēc tam uh, tā paļaujas uz kapitāla un finanšu tirgu darbu, lai šīs īstermiņa likmes parādītos, tiktu pārnestas arī uz citām jomām, tātad uz ilgākiem termiņiem. Un īstenībā šīs likmes ir daudz svarīgākas investīciju nos, mm, lēmumiem. Ne nu jau šīs īstermiņa likmes ir būtiskas investīcijām, te ir runa tikai par pieciem vai desmit gadiem. Tas nozīmē, ka šī monetārās politikas pārnese tiek atvieglota, ja kapitāla tirgi ir dziļāki ar pienācīgu likviditāti un tiek tādējādi nodrošināta monetārās politikas mm, vien mm, glūda pārnese. Tagad tautas parties grupas vārdā Džordžas Kostas. Paldies, priekšādātāji! procentu likmes. Eiropas centrālā banka ir uzsākus ļoti dinamisku rīcību, lai samazinātu naudas izmaksas. Man jautājums, vai jūs esat apmierināts ar naudas izmaksu samazināšanu uzņēmumiem? Vai jūs gribējāt redzēt šādu līmeni? Vai šādā veidā tiek nodrošinātas banku sistēmas vajadzības? Protams, bankām ir eh, pašām sava stratēģija, taču pašreizējā brīdī pētot banku stratēģiju un reāli ekonomikas vajadzības, vai eh, šī situācija ir tādā pašā virzienā? Kāda ir Eiropas centrālās bankas loma šajā kontekstā? Par kapitāla tirgu savienību. tiek uzskatīts, ka šī ir viena no amerikāņu priekšrocībām salīdzinājumā ar eiropiešiem, Vai jums ir kāds pārskats par grūtībām, kādas pastāv ASV? Mēs runājam, mēs gribēju, arī gribētu zināt, kad mēs eh, sāksim redzēt rezultātus pēc diviem, četriem vai sešiem gadiem. Paldies par jūsu jautājumiem. Jā, procentu likmes visos tirgos samazinās, un tas attiecas arī uz eh, banku kredītu tirgu, kas ir ļoti nozīmīgs. 2012. un 2013. gadā mūsu politika bija ietekmēt mm, banku finansēšanu, taču mm, banku aizdevumu izmaksas tas nekādā veidā neskāra. Tagad tas mainās. Izmaksas ir samazinājušās korporatīvā obligācijā, mm, parādu tirkos, Tāpat arī pamata kapitāls ir palielinājies par 13% kopš mūsu lēmuma pieņemšanas janvārā, janvārī, un tas nozīmē, ka šīs izmaksas arī ir samazinājušās. Vienlaicīgi banku aizdevuma procentu likmes arī ir samazinājušās. Lūk, statistika. Bet, nē, te ir runa par vidējiem rādītājiem. Vidējie aizdevumi, vidējās aizdevuma likmes nefinanšu korporācijām ir 2,34. Vasarā pagājuši, kad šīs izmaksas bija par 60 bāzes punktiem augstākas vidēji ieguvumi no korporatīvām obligācijām ir 2%, un pamatkapitāla izmaksas ir 7%, un šis līmenis līdzinās līmenim pirms krīzes. Tātad šie ir rezultāti mūsu, netiešie rezultāti mūsu politikai attiecībā uz pamatkapitāla tirgiem. Un tas, protams, arī samazina kapitāla izmaksas nefinanšu firmām. Tas var nākt tikai vienīgi par labu investīciju lēmumiem un var arī nodrošināt izaugsmi. Tagad otrs jautājums. Cik ilgi uh, būs vajadzīgs, lai redzētu rezultātus? Protams, ka šis process būs garš un arī sensitīvs, taču domāju, ka Eiropā mēs nevaram aizmirst par uh, dažādiem mēģinājumiem Eiropas Savienības vēsturē, kas ir izgāzušies. Ir jau bijuši mēģinājumi harmonizēt e, uzņēmumu tiesības vai vismaz dažas to aspektus. Tagad aiz mums ir krīze un uh, arī Banku Savienības projekts. Ir arī dažādas drosmīgas institucionālas izmaiņas, kas tika uzskatītas par nepieciešamām. Ceru, ka laika gaitā tas mums ļaus uh, runāt arī par redzamiem rezultātiem no šīs iniciatīvas. Gribu jums arī teikt, ka personīgi man šķiet, ka mūsu mērķis nav izveidot tādu finanšu struktūru, kur bankas nodrošinās tikai 20% no finansējuma. Eiropa un veiksmīgākās valstis Eiropā ir ļoti labi tikušas galā bez šādas struktūras. Domāju, ka uh, ir vajadzīgas šādas attiecības starp bankām, un tās ir ļoti būtiskas, lai palīdzētu MVU. Tagad eh, sociāldemokrāta vārdā Eva Kailī. <laughs> Your turn. Uh, so, uh, thank you for being. Paldies, ka esat šodien mūsu viesis. Man jautājumi atkal būs par uh, likviditātes problēmām Grieķijā īstermiņā. Uh, naudas plūsmas eh, uz Grieķiju ir bijuši apmēram miljārdi eiro, un tāpēc es gribētu lūgt dažus skaidrojumus. Ja pastāv plāns, un kāds ir ECB plāns attiecībā uz Grieķijas bankām gadījumā, ja nebūs vienošanās? Tātad nevis, ja netiks maksāts, bet ja nebūs vienošanās. Tātad šādā gadījumā, kas eh, tiks darīts ar ELA, lai varētu saglabāt šos sistēmiskos eh, riskus, kontrolēt sistēmiskos riskus Grieķijas bankās vai ECB apsver iespēju uzlikt kādus kredītkontrolas eh, pasākumus, un jūs arī teicāt, kapitāla kontrolas ieviešana nenozīmē Grieķijas izstāšanos, tā tad vai jūs, tā teikt, ar varu uzspiest šādas kredītkontrolas, un tāpat arī banku garantijas, kas ir jāsniedz uh, lai saņemtu finansējumu, vai tās tiek samazinātas, tad ko mēs varam sagaidīt procentuālā ziņā? Samaz, palielinot šo samazinājumu negatīva efekta gadījumā. Un vēl, ja Grieķijas bankām esošais risks ja FSF negarantēs to, tad kā šis sistēmiskais risks tiks eh, kontrolēts, lai Grieķijas banku sektors var saglabāt savu dzīvotspēju? Well, um, thank you for... Paldies par šiem jautājumiem. Es jau norādīju iepriekš, ka tik tiešām noteikumi kas šobrīd ir eh, likviditātes nodrošinājumam bankām, tas ir atkarīgs no šī nosacījuma, ka bankām ir jābūt maksātspējīgām un viņām ir jābūt eh, atbilstošām garantijām finansējumam. Un tas pats attiecas uz ēlā. Tātad tas attiecas uz abām lietām. Jā, tik tiešām. Jā. Ir scenārijs, ka nav garantijas, tad mēs nevaram nodrošināt likviditāti, tātad, ja nav šīs garantijas. Un šādā garan, ga, gadījumā bankām ir jāsamazina, jāsašaurina savu darbību. Cerēsim, ka tas eh, nenotiks, bet šādi ir noteikumi. Tātad, kā jau es teicu, arī uh, vienotais uzraudzības mehānisms un uh, valde ir apstiprinājusi, ka bankas nedrīkst palielināt savu risku attiecībā pret valsti, tātad, lai tās nekļūtu vēl atkarīgākas no valsts eh, konkrētu notikumu rezultātā. Tātad, ja notiek valsts bankrots, ja tā notiktu, tad, kā jūs zinat, regulējums, līgums nepieļauj to, ka valsts, kur nonāk šī bankrota situācijā, ka viņu var eh, izmest no Eiropas Savienības. Tā tas nav. Tātad šāda iespēja nav paredzēta līgumā, un bankas atbilstoši noteikumiem arī attiecīgi tiek definētas. Gribu atgādināt, ka iepriekšējā, no iepriekšējās programmas ir vairāk kā 10 miljārdi, ko varētu izmantot, lai rekapitalizētu Grieķijas bankas, ja būtu tāda vajadzība. Šobrīd tāda nepieciešamība nav, bet uh, jā, notiek kritis situācija un atkarībā no apstākļiem, jo lēmumu jebkurā gadījumā būs jāpieņem finanšu ministriem, un to nepieņemsim mēs, tā tad mēs nevaram formulēt vēl kādus papildus plānus, varam tikai īstenot savus noteikumus, kā jau es to skaidroju. Un garantijas jautājums, jā, garantija ir svarīga. Jūs minējāt arī kredīta kontroli un kapitāla kontroli. Kapitāla kontrolas pasākumi ir ieviešami tikai tad, ja Grieķijas valdība to lūdz. Kapitāla kontrolas pasākumus nevar tā teikt par tiem lemt un tos uzspiet no ārpuses, un tad atbilstoši esošam regulējumam Eiropas komisijai ir jāapstiprina šāds pasākums, bet sākotnējam priekšlikumam ir jānāk no Grieķijas valdības puses, un kā jūs redzējāt Kipras gadījumā, uh, Kapitāla kontrolas pasākumi nenozīmē, ka ir jāizstājas no Eiropas Savienības Kipra šobrīd. Beidzot un veiksmīgi ir izpildījis visus kapitāla kontrolas pasākums ļoti veiksmīgi, un viņi varēja palikt Eirozonā. Uh, konkrētu periodu ar šiem kapitāla kontrolas pasākumiem un tad pamazām atbrīvojoties no šīs kapitāla kontrolas, jo uzticamība palielinājās un tagad viņi ir atcēluši atkal šos pasākumus pilnībā. Paldies! Pēdējie trīs runātāji, es gribētu lūgt uh, jums izteikties ne vairāk kā trīs minūtes, tas ir kopā gan jautājums, gan atbilde. Sigrīds Moresa. Paldies priekšādētā, vicepriekšādētā kungs. Your... Paldies par uh, jūsu skaidrojumiem, uh, kurus es ļoti novērtēju, arī jau par uh, kvantitīvo pasākumu atvieglošanas programmu. Pastāv tomēr potenciāli riski, kurus mēs arī esam vērojuši, un viens, kas man nāk prātā, ir privātā sektora bilances situācija. Uh, ja šajās bilancēs ilgi ir eh, nefunkcionējoši aktīvi un ja palielinās parādu apjoms. Tātad tas, protams, ietekmē uzņēmumu spēju ņemt aizdevumus un attiecīgi tas ietekmē arī šo kvantitatīvo pasākumu mazināšanu. Tātad kāds ir ECB skatījums, lai varētu stāties pretī šiem riskiem, šiem norisēm? Un otrs jautājums par vēl tādu potenciālu problēmu. Uh, Eh, kvantitīva ierobežama atvieglošanai. Te ir runa par potenciālajiem investoriem, apdrošināšanas firmām un pensiju fondiem. Vai viņi varētu būt šī kvantitīva ierobežojuma atvieglošanas mehānismu pārnes ietvaros un ko ECB var darīt, lai nodrošinātu, ka finansiālais risks eirozonā atkal kļūst ilgspējīgs? Paldies! Well, thank you, uh, for, for your questions. Paldies par jūsu jautājumiem pirmām kārtām. Jūs jau minējāt uh, situāciju par augstu parādu līmeni privātā un uh, valsts sektorā Eiropā, bet uh, šī paplašinātā monetārā politika, kas, kas samazina procentu likmes, tas palīdz īstermiņā situācijā, jo parāda nasta tādā gadījumā ir mazināta. Tā vietā, lai palielinātu riskus, problēmas, bilancēm, tātad šīm organizācijām, kas ir parādos, tad tas šobrīd palīdz tikt eh, ar to galā, ar šo parādu nastu. Un tad, protams, eh, laika gaitā viņi cerams spēs samazināt šo parādu apjomu, un tas ir nepieciešams. To dara atkal ar eh, svirsmehānismu, bet tas risks nepalielina. Pār institucionāliem investoriem un citām iestādēm tas atkal ir atkarīgs no konkrētās iestādes biznesa modeļa. Es jau esmu daudz runājis par apdrošinātājiem. Un tik tiešām apdrošinātāji ir spējuši mm, gūt zināmus uh, kapitāla ieņēmumus, uh, samazinot arī savas uh, cenas, un viņiem arī ir jāpiekoriģē savu politika un atdeves rādītāji, ņemot vērā šo jauno situāciju, tātad, lai nodrošinātu organizāciju dzīvot spēju arī situācijā ar zemām procentu likmēm. Kostas no brīdis, sociāldemokrāti. Here. Jā, esmu šeit. Paldies! Es arī gribētu silti sveikt um, mūsu zālē. Runāšu grieķu valodā. Trīs jautājumi pavisam ātri. Kapitāla tirgus savienība. Ļoti praktiskā izteiksmē. Divas lietas. 13 miljārdi eiro noguldījumos banku kontos. Un otra lieta - mums ir fragmentāts tirgus. Es domāju, par to visi esam viensprāts. Tā, tad ko jūs domājat? Kā varētu palīdzēt tehniskā izteiksmē, ne politiskā veidā, lai mazinātu šo kapitālu aizplūšanu no perifērām valstīm? Ko varētu darīt, lai uzlabotu makroekonomisko līdzsvaru? vai to var darīt samazinot kapitāla izmaksas bankām vai ar procentu likmēm, kā to varētu realizēt. Un otrs jautājums. Vai Eiropas centrālā banka, ja tā gribētu, vai tā varētu pārveidot ELA, tātad ārkārtas likviditātes palīdzību, pārvērst obligācijās? Vai to varētu paredzēt kādai bankai, kas, teiksim, kas pilnībā nav rekapitalizēta? Jūs runājāt par Kīpras situāciju, piemēram. Kiprā tika pieņemts eh, pēdējais eh, tiesiskā regulējuma dokuments par eh, maksātspēju. Kā tas saistās ar kvantitīvo ierobežojumu atvieglošanu? Paldies par šiem jautājumiem par kapitāla aizplūšanu. Kā jūs zinat, Eiropas Savienībā katrai dalībvalstī ir zināmas brīvības, un viena no šīm brīvībām ir uh, kapitāla brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā, un tātad šajā ziņā jebkādi ierobežojumi vai administratīvās kontrolas var būt ļoti tādas uh, ārkārtējas un uh, laika ziņā definētas, kāds ir, piemēram, Kipras gadījumā. Visādi citādi Uh, pilsoņiem, firmām, uzņēmumiem ir brīva iespēja pārvietoties Eiropas Savienības telpā. Un tad, kad notiek kapitāla noplūde, aizplūde, tad, nu, tas uh, saistās arī ar analīzi par uh, mājokļu, maisaimniecību un firmu situācijas analīzi, ka pastāv kredīta risks zināmā Eiropas Savienības zonā, kas rada stimulus pārvietot kapitālu ārpus šīs konkrētās zonas. Tātad, ja jūs vēlaties uh, skaidrojumu par to, kāpēc Grieķijā ir notikuši kapitāla aizplūšana kopš decembra, tad uh, jāskatās, kāda ir Grieķijas iekšējā situācija un politika, jo, nu, cits skaidrojuma nav. Un uh, Līdz šim nav izdevies panākt vienošanos ar citām dalību valstīm. Tātad tas rada nedrošību, neskaidrību, un tāpēc arī notiek šī līdzekļa aizplūšana. Vienīgais, kā to varētu koriģēt, mazināt, tas ir strādāt, lai panāktu vienošanos ar citām dalību valstīm. Tas ir būtiski vissvarīgākais. Tālāk par uh, ELA Tātad ārkārtas likviditātes palīdzību un konverģenci ar obligācijām, tas ir ārpus mūsu regulējuma. Paldies! Paldies! Pēdējais runātājs Tomas Mans no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšēdētāji! Konstancijo kungs, es gribētu runāt par zemajām procentu likmēm, kādas pašlaik ir. Um, varbūt investoriem un parādniekiem tas ir labi, bet citiem nebūtnē. Ne. Vācijas pazīstu un ECB ir atroda šajā valstī, bet uh, attiecībā uz ietaupījumiem mums tagad ir uh, e, zūdumi, tie ir 190 miljoni eiro, kas ir zaudēti. Jūs ļoti pareizi norādījāt uh, uz civības apdrošināšanu, jūs arī teicāt, ka jūs esat snieguši informāciju, bet ja runa par garantijām, tad uh, Te ir runa par uzticības eh, veidošanas pasākumu, un to nedrīkst eh, žonglēt kā žonglē ar bumbiņu. Kā tad tas izskatīsies attiecībā uz mūsu iepriekš dotajiem solījumiem? Tāpat arī attiecībā uz uzņēmumu, eh, apdrošināšanām, attiecībā uz pensijām, kādā veidā mēs varēsim nodrošināt pensijas ar šiem ļoti zemajiem procentiem. Uh, Eh, jo līdz ar to eh, noguldījumi ir ļoti zemi. Šeit nav runa pā, tikai par eh, finanšu jautājumiem, te ir runa par politiku. You for, for Paldies par jūsu jautājumu. Es sākumā gribētu minēt dokumentu, kas ir publicēts ekonomiskajā žurnālā, ko publicē Eiropas centrālā banka, tas bija publicēts pirms pāris mēnešiem, un tur tika norādīts, ka reālā izteiksmē, un tam reāli ir būtība, tātad neņemot vērā inflāciju, procentu likmes depozītiem Vācijā, šobrīd ir tādā pašā līmenī, kā tas bija 2006. un 2007. gadā. Tad procentu likuma 2,6% un inflācija arī bija 2,6%, tātad reālā izteiksme nulle. Tagad inflācija Vācijā ir uh, puse procenta un depozīti arī attiecīgi līdz ar to saistās ar šo zemo inflāciju. Un atkal reāla izteiksme, principā tā ir nulles situācija, nekas nemainās. Un bieži vien to aizmirst, jo cilvēki domā tādā nominālā izteiksmē. Cilvēkiem ir tāda monetāra ilūzija, bet jūs, kā vācietis, es domāju, labāk varbūt kā visi saprotat, ņemot vērā Vācijā pastāvošo tradīciju, tātad, kā un kāpēc inflācija ir svarīga attiecībā uz pirktspēju. Jūs to noteikti saprotat ļoti labi. Procentu likmes ir zemas, tāpēc, ka inflācija ir ļoti zema, un mēs strādājam un cenšamies ar savu politiku uzlabot, eh, palielināt inflāciju līdz tam normālam līmenim, un kad tas notiks, tad atkal procentu likums savukārt iet uz, ies uz augšu, un ja mums būs ilgspējīga ekonomikas atvesļošanās, tad tās kļūst pozitīvas reālā izteiksmē, tā kā tas bija agrāk. Tātad šobrīd esam tādā pagaidu situācijā, un mūsu politika ir vērsta, lai panāktu manis minēto situāciju, lai to uzlabotu tā tad nav runas, ka mēs varētu atgriezties eh, pie tiem laikiem, kad bija savādāk, bet, kā es teicu, tas skaidro šo situāciju. Mēs neprovocējām, neveidojām, negājām uz šādu zemu inflāciju. Un, kā es teicu, tas nav tikai naftas dēļ, jo, ja mēs izslēdzam naftu, tad eh, inflācija 0,6, kas ir krietni zem mūsu mandātu mērķi. Paldies! Herzlichen Dank, äh, Herr. Paldies, vicepriekšsēdētāja kungs. Konstancijo kungs par šo viedokļu apmaiņu. Liels paldies, ka e, jūs bijāt tik e, saprotoši. Mums vajadzēja šodien pasteikties. Mēs nevarējām nodrošināt to, lai visi varētu izteikties, cik ilgi viņi vēlas. Mums ir jābalso 16.45, tā lai 17.00 mēs varētu uzsākt mūsu kopējo sanāksmi ar budžeta komiteju. Tūlīt uh, došu vārdu Ferbera kungam, viņš vadīs balsojumu. Vēlreiz paldies, Konstancija kungs, ka jūs ieradāties uz viedokļu apmaiņu. Jā, jā, jā. Hast du gut gemacht, du bist nur das Abstimmen da richtig. Grüß dich. <laughs> Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen. Godātie kolēģi, pārējām pie ceturtā darba kārtības punkta. Lūdzu, visi sameklējiet balsošanas kartītes. Vai visiem ir uh, balsošanas kartītes ievietotas uh, balsošanas iekārtās? Bēreses kundze, lūdzu gribu jums pievērst jūsu uzmanību arī šiem jautājumiem. Tagad būs īs izmēģinājuma balsojums, lai pārbaudītu, vai viss darbojas. Tātad sākam izmēģinājuma balsojumu. vai visi, vai visi, lep, visi lepnie balsošanas kartīšu īpašnieki ir nobalsojuši? Nu, ja jā, tad beidzam balsot un paskatīsimies, vai visas politiskās grupas ir atbilstoši pārstāvētas. Tātad viss kārtībā. Uh, pārējām pie kolēģa Mavrīdes ziņojuma. Balsojam par kompromisu A, kas ir par, kas pret, kas atturas, pieņemts. B kompromisā zaļie iesnieguši mutisku grozījumu. Tātad vispirms balsojam par šo mutisko grozījumu, kas pār pret atturas pieņemts. Tagad par B kompromisu ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 24. grozījums, kas par, kas pret atturas pieņemts. 25. grozījums, kas par pret atturās, jāpārbauda, nebija skaidrs rezultāts. Tātad balsojam elektroniski par 25. grozījumu. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, pietiekam, bija pietiekams balsu skaits. Tagad C komp kompromiss um, tautas partijas grupa ir uh, pieprasījusi dalītu balsojumu, vai tas tā tiešām ir. Vai kāds no tautas partijas grupas varētu paskaidrot, kā jūs to iztēlojaties, lūdzu? Paldies, priekšsēdēt nostāju mēs vēlējāmies uh, par trešā punkta teksta izņemt vārdus darba ietilpīgi, labor intensive. Tāds ir mūsu uh, priekšlikums. Esam vienojušies ar ēnu referēt no mūsu grupas. Tā tad mm, ierosinājums balsot atsevišķi par vārdiem uh, labor intensive. Tātad balsojam par kompromisu C bez šiem vārdiem. Kas ir par C kompromisu bez vārdiem darbietilpīgs? Lūdzu, celiet rokas. Vai jūs iebilstat? Jā, es pārbaudīju ar uh, mūsu darbiniekiem, um, mēs nevaram piekrist šim mutiskam grozījumam, jo nekādas konsultācijas nav notikušas. Tātad jūs esat no S&D grupas un ir vairāk nekā četri deputāti pārtā, tad mutiskais grozījums ir noraidīts, mums jābalso par kompromisu C sākotnējā versijā. Kas par? Pret? Uh, procedūra ir diezgan vienkārša. Tātad mēs sākam balsot par kompromisu bez vārdiem darbietilpīgs, un pēc tam mēs balsotu par vārdiem darbietilpīgs. Tātad e, e, es balsot abas reizes par, ja es būtu sociāldemokrāts. Tā, nu es darītu. Labi. Lukes kungs priekšsēdētāji, mums nav nekādas informācijas, mūsu priekšā nav teksta, mēs nesaprotam, kas notiks, ja šos vārdus izsvītros, kas tad mainīsies. Man vienkārši eh, šī procedūra nav pieņemama. Pēkšņi mums piedāvā te, eh, izņemt vārdus un balsot atsevišķi, bet šī teksta mums nav, un mums mēs nevaram iedomāties, kas tad iznāks priekšsēdētāji Nu, teksts jums prot tā tad šie kompromisa teksti ir pieejami, ja jūs atradīsiet C kompromisa tekstu, un tad jūs varat redzēt, kas notiek, ja svītro šos vārdus angļu valodā labor intensive. Tā tad šeit ir runa par īpaši darba ietilpīgiem projektiem. Tātad eh, tautas partijas grupa ierosina izņemt šos vārdus no teksta un šī. Šis, eh, šī procedūra ir pilnīgi likumīga, jo tas nav motisks grozījums, bet gan daliti, dalīts balsojums, un šis teksts ir jums pieejams jau ilgu laiku. Tātad balsojam vēlreiz. C kompromis bez šiem minētajiem vārdiem. Kas ir par sociālistiem, jau gan vajadzētu būt par. Kas pret? Atturas. Tātad bez šiem diviem vārdiem kompromiss ir apstiprināts, un tagad balsojam par šiem diviem vārdiem. Kas grib šos vārdus saglabāt, balso par, kas grib svītrot, balso pret Tātad lūdzu celiet rokas, kas ir par, kas ir pret. Nu, pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. C kompromiss vārdi darbietilpīgi. Tātad balso tikai ekonomikas komitejas deputāti. Beidzam balsot. Šie vārdi ir izsvītroti no teksta. Tagad 33. grozījums, kas par, kas pret atturas pieņemts. 34. grozījums, kas par, pret atturas pārbaudīsim rezultātu. Balsēm elektroniski par 34. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 35. grozījums divās daļās. Kas par pirmo daļu? Lūdzu, celiet rokas. Kas pret? Atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 36. grozījums, kas par? Pret pret atturas pieņēmts. 37. kas par pret atturas noraidīts. 38. kas par pret atturas noraidīts. D kompromiss bez mutiskiem grozījumiem, tātad D kompromiss, kas par, kas pret pieņemts. 50. līdz 54. grozījums, kas ir identiski, kas par, kas pret. Atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski. 50. līdz 54. grozījums. Viens tautas partijas deputāts par daudz piedalās balsojumā. Labi, tagad kārtībā beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 55. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 58. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 57. kas par pret atturas noraidīts atturas pieņemts. Nu labi, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 57. grozījumu. Vai visi ir nobalstojuši? Viens tautas partijas deputāts par daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. Ļoti labi. 56. grozījums, kas par, kas pret, atturas. Nu, pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski 56. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 59. grozījums. Nē, mums par to nav jābalso, tas ir tikai lingvistisks grozījums. Tagad 60. grozījums divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. Balsojam elektroniski par 60. grozījumu otro daļu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemt. 61. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 62. kas par pret atturas pieņemts. 63. kas pār pret atturas pieņemts, 64. kas par pret atturas pieņemts, 65. kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss e, arī bez kādiem grozījumiem, kas par, kas pret atturas pieņemts. 74. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 75. kas par pret atturas pieņemts. 76. kas par pret atturas pieņemts. F kompromiss. Kas par, kas pret atturas pieņemts. Un Tagad noslēguma balsojums uh, ar visiem grozījumiem. Šis uh, atzinums. Tātad personāls balso. Nē, tikai nav personāls balsojums. Tātad elektronisks balsojums. Sākam balsot. Atzinums ar visiem apstiprinātiem grozījumiem. Tātad beidzam balsot un noraidīts. Tagad balsojums. Check. No, sorry. It's, it's abgelehnt, very clear. Dann kommen wir ganz kurz noch. Tad tas nozīmē, ka mūsu komiteja nav nekādu atzinumu pieņēmusi un ka vienkārši atzinuma nebūs. Un Vēl ir viens balsojums. E, par 223. no 2009. gada regulu par Eiropas statistikām, par šīs regulas grozīšanu, kas ir Tātad balsojam elektroniski par šiem grozījumiem, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Tā tad ir 51 pār, neviens pret, 8 atturās, līdz ar to pieņemts šī, pieņemts šī